Eh, piedāvājumu par eh, deputātu nozīmējumu noteiktām komitejām. Ja neviens neiebilst, tad šī, eh, šīs te pieprasījums tiks pievienots protokolam. Rīt atkal atsāksim sēdi 9 no rīta līdz 11 un pēc tam no 3 līdz 5. Darba kārtība ir publicēta un ir pieejama parlamenta mājaslapā. Līdz ar to šodienas sēdi beidzam.